Izskatās, ka nē, līdz ar to mēs esam protokolu apstiprinājuši. Atbildīgās Rumānijas varas iestādes ir informējusi mani, ka Anastāzija, Korlatēna, Filipa Jakobričī, Nekefon un Opera un Popa ir ievēlēti par Rumānijas parlamenta deputātiem un apsveiksim mūsu kolēģus. Vai es teicu rumāņu? Nē, es pateicu Romu, es domāju rumāņu. Nē, nē, es te tomēr teicu pareizi. Līdz ar to jūs ļoti cieši sakojat tam, ko es teicu. Runājot par 7. panta otro punktu par tiešajām vēlēšanām Eiropas parlamentam un runājot par 4. punkta pirmo pantu, procedūrā es vēlētos pateikt, ka kopš 2008. gada 19. decembra šīs deputāta vietas ir brīvas. Un Rumānijas varas iestādes man ir informējusi, ka 22. decembrī 2008. gadā sekojoši deputāti aizstās iepriekšējos deputātus. Manole, Matula, Katalīna Karica, Aleksandrona Cārē, Henrija Filipa vietā un Daniels Petru Funeiru aizvietos Oprēā kungu. Līdz ar to nosauktie deputāti tiek pasludināti par Eiropas parlamenta deputātiem, pilnvērtīgiem deputātiem. Apsveiksim kolēģus. Somijas varas iestādes ir informējusi mani, ka Eva Rita Sītonen aizstās Kaupī kundzi sākot no 2009. gada 1. janvāra. Tātad Evarīta Sītunen tiek pasludināta par Eiropas parlamenta deputāti. Saskaņā ar trešo pantu jaunie Eiropas parlamenta deputāti deputātiem ir jāpārliecinās, ka viņu mandāti ir pilnvērtīgi. Šiem deputātiem ir jāpiedalās gan Eiropas parlamenta plenārsēdēs, gan atbildīgajās komitejās, un šiem deputātiem ir jāiesniedz rakstiska deklarācija, kurā tiek apstiprināts tas, ka viņu aktivitātes ir savietojams ar Eiropas parlamenta deputāta pilnvarām. Runājot par EPPED grupu, Roberts Atkins vairs nebūs transporta un turismu komitejas loceklis. Priekšsēdētāja konference 2009. gada 8. janvārī saskaņā ar 42. pantu regula 45.2001 un sas